Dear ladies and gentlemen, dāmas un kungi, gribētu jūs lūgt visus ieņemt vietas, tā lai mēs varam sākt oficiālo sanāksmi lūk juridisko lietu komiteja notur savu pirmo sanāksmi. Pirmām kārtām priecājos visu visus šeit redzēt. Lūk, priecājos šeit redzēt no jaunievēlētos deputātus. Tāpat priecājos arī tos, kas ievēlēti no jauna un kas šeit juri komitejā ir pirmo reizi. Uh, Tas ir ārkārtīgi liels prieks jūs visus redzēt, priecājos redzēt šeit arī darbiniekus, labdien tulkiem, tāpat labdien politiskiem konsultantiem un visiem citiem, kas, ieguldas, kas dod savu ieguldījumu jūri komitejas darbā. Es runāju angļu valodā šobrīd tā, lai piecpējas lab, nodru, labāku sapratu nodrošinātu jums, kas sekos šīs komitejas darbam. Šī ir pirmā sanaksme un es to vādu vienkārši tāpēc, ka esmu vecā sasaukuma, iepriekšējā sasaukuma vicepriekšēdētāji. Un lūk, tāpēc man šāds pienākums līdz brīdim, kamēr būsim ievēlējuši jauno komitejas priekšsēdētāju. Līdz ar to pasludinu šo sanāksmi par atklātu gribu jums paskaidrot, ka nolasīšu diezgan daudz dokumentus no, no lapas šeit, tāpēc, lai mēs uzmanīgi varētu ievērot visas veida reglamentu un noteikumus, jo tas, protams, ir strikti jāievēro un visa darbība jānorisinās, visa darbība, darbība jāveic saskaņā ar noteikumiem. Pirmām kārtām vēlos atgādināt deputātiem, ka šīs sanāksmes mērķis ir nodibināt komisijas prezidiju, ievēlot komitejas priekšādātāju un četrus vicepriekšādātājus saskaņā ar 204. reglamenta pantu. Deputātiem ir jāsagatavo savas balsošanas kartiņas, ja tās jums nav, tad jums ir jālūdz aizstāšanas kartiņa, aizvietošanas kartiņa. Tātad, ja kādam no jums nav līdz kartiņas, un to jums vajadzēja tieši tagad, uh, vai jūs nevarētu pārliecināties, ka jums ir kartiņas, cerams, ka jums tās nebūs vajadzīgas, bet tomēr, tomēr, tātad, ja kāds ir savu kartiņu aizmirsis birojā vai kur citur, tad mums ir iespēja jums piešķirt vēl vienu kartiņu, tā lai mēs varam tāpēc iespējas ātrāk organizatoriski to visu nokārtot. Padodiet tad zīmi man. Nē, šķiet, ka tā tomēr nav. Ļoti labi, tad turpinām. Vēlēšanas norisināsies šādi. Pirmām kārtām tiks ierasināts ievēlēts priekšēdētājs, pēc tam vicepriekšēdētāji aizstājēju vārdi, kas piedalās balsošanā, e, ir šādi, ļaujiet man nosaukt. Un tas ir viens, tas ir Angela kungs, Džambas. Atvainojiet, ja es nepareiz izrunāju jūsu vārdu, tulka atvainojas tieši tāpat. Lūk, jūs esat aizstājēji deputāts šajā komitejā. Ja kaut kas mainīsies, Um, politisko grupu uh, kontekstā attiecībā šiem aizstājošajiem deputātiem, tad jums ir jāinformē par to pirms notiek balsošana. Nē, neviens par to neinformē, ļoti labi. Līdz ar to nonākam pie šīs sanāksmes galvenā punkta, un tas ir lūk komitejas priekšādētāja ievēlēšana. Viena ceturtā daļa ir kvorums. Tas nozīmē, ka septiņiem deputātiem ir jābūt klāt, un tā tas arī ir. Līdz ar to mēs pilnīgi noteikti varam balsot. Kādas ir Kādi ir izvirzīti kandidāti? Vai ir izvirzīti lūk vicepriekšēdēmatam kandidāti? Lūdzu. Ciefkas kungs. Lūdzu. Dziękuję pani. Lielas paldies priekšādātāji. Man ir ārkārtīgi liels prieks un arī gods būt šeit un sveikt jūs visus šeit lielākās eh, šī parlamenta grupas vārdā, tautas partijas vārdā. Priecājos redzēt šeit savus eh, kolēģus un kā jau vienmēr sasaukuma sākumā, vienmēr ceram uz ļoti labu sadarbību turpmāko piecu gadu gaitā. Tautas partijas vārdā vēlos izvirzīt priekšādātāju amata kandidātu. Mūsu kolēģi no Čehijas. Un tas ir Pavels Svoboda. Lūdzu. Thank you very much. Uh... Liels paldies, Cvievkas kungs, par šo kandidātam izvirzīšanu. Nu, un tagad tikpat svarīgs jautājums. Svobodas kungs, vai jūs piekrītat tam, kas esat izvirzīts par kandidātu? Jā, atbilde ir jā. Lieliski, ļoti labi. Vai ir vēl kāds kandidāts, vai jūs vēlaties izvirzīt vēl kādu kandidātu priekšādātājiem tam? Nē, neredzu nevienu, kas to vēlētos darīt. Nu tad tādā gadījumā nonākam pie balsošanas. Varam ievēlēt Svobodas kungu ar aklamāciju, ar aplausiem tātad. Tas ir tas ātrākais un vienkāršākais veids, kā apstiprināt jauno priekšādātāju amatā. Un tāpēc lūkšu visus ievēlēt Svobodas kungu ar aklamāciju jeb aplausiem. Kāvadas kungs, jūs vēlaties uzstāties? Oui, je le cherche. Merci. Je veux, je veux juste dire. Es tikai gribēju teikt, ka es atbalstu šādu ievēlēšanu ar aklamāciju. Uh, that's very nice to hear. Ļoti labi, man prieks to dzirdēt, ka jūs atbalstat šo procedūru. Nu tad vēlos, lūk, kolēģi, mm, aplaudēsim, nu, Svobodas kungam. So, Un tā tad. Pavisam uzmanīgi skatoties zālē, es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Svobodskungs jūs esat ievēlēts ar vienprātību, gribu apsveikt jūs un vēlu jums eh, daudz veiksmes turpmāko pienā, eh, šī pie, amata pienākumu pildīšanā. Un lūkšu jūs tagad nākt šeit uz podiumu un turpināt vadīt sanāksmi. Where? Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi. Paldies, ka paudāt savu uzticēšanos man, un es esmu pārliecināts, ka mēs kopīgi pavadīsim ļoti interesantu sasaukumu, mums būs interesantas diskusijas, un pilnīgi noteikti varēsim viens otru iepazīt šajā laikā un man tika teikts, ka mums diezgan strauji jāvirzās šīs sanāksmes gaitā uz priekšu, un tāpēc pirmām kārtām runāšu angliski, jo negribu zaudēt laiku, iegrimstot tulkojuma niansēs. Uh, so, uh, you... Un tātad, ja nu jūs man to ļausiet, tad ļa, vienkārši virzīšos uz priekšu tālāk ar vicepriekšādātāju ievēlēšanu. Pirmais vicepriekšādātājs vispirms. Šķiet varu jūs informēt, ka ir izvirzīts viens. A, nē, aizstājēja deputāts vairs nav šeit. Kvorums ir nodrošināts, viens ceturtādāļa deputātu ir klāt, tātad vismaz septiņi deputāti ir šeit zālē, līdz ar to varam balsot. Un tad, nu, jautājums jums ir šāds. Kādas kandidatūras jūs izvirzat pirmā vicepriekšādātāja amatam? Lūdzu, kolēģi. <laughs> Uh, sorry, I just wanted to... Es ļoti atvainojos, gribēju jums pastāstīt lūko, saka Regnars Kunze. Sanāksmē Pirms jūri komitejas eh, sanāksmes uzsācis, tikāmies sociālistu un demokrātu darba grupā, tikāmies, un šajā grupā tiku ievēlēta kā ko par koordinātoru mūsu grupā un tāpēc es atsaucu savu kandidatūru vicepriekšēdētāja sametam. Tāpēc ierosinu uh, Geringeru skundzi par kandidātu vicepriekšēdētāja sametam. Un savukārt Delvos Tēresu ierosinu par um, kandidāti ceturtās vicepriekšādātājas amatam. Paldies par šo informāciju. Nu tātad, ir viens kandidāts pirmā vicepriekšādātāja amatam šajā komiteja, un tā ir Lidija Gēringera de Odenberga. Ja pareizi izrunājat viņas uzvārdu, cerams. Paldies! saprotu, tad Geringers kundze ir izvirzījusi jūsu grupa. The, obviously the question is whether. Nu, un jautājums tad, protams, ir šāds. Vai Geringers Daudenburgas kundze piekrīt savas uh, kandidatūras izvirzīšanai? Jā, piekrīt gan. Liels paldies! ņemot vairāk, ka ir tikai viena kandidāta uz šo amatu, domāju, ka varam viņu ievēlēt ar aklamāciju. Look, uh, looking, just, just yes. uh, Jā, Geringers kundze, vai jūs lūdzu būtu tik laidna un nāktu šurp uz podiumu un ieņemtu vietu man blakus? Tālāk pārējām pie otra vicepriekšādātāja ievēlēšanas. Kvorums joprojām ir zālē, ļoti labi. Kādi tad ir kandidāti otrā vicepriekšādātāja amatam? Lūdzu, kolēģi, izvirziet kandidatūras. Uh, Kavadas kungs, lūdzu. Um, I was waiting for somebody presenting. Nu, gaidīju, kad kāds izvirzīs manu kandidatūru, jo tā tas balsojumā tika nolemts. Bet, ja nu neviena nav klāta un neviens to nav gatavs darīt, tad man pašam tas ir jādara. Es ļoti atvainojos. Hm. Chairman, I'm quite happy priekšādātāji, es patiešām varētu aizstāpīt mūsu kolēģi Mulsumu un izvirzīt viņu kā alde kandidātu, lai viņš ieņem šo vietu. Kind of you, um... Ļoti laipni no jūsu puses. Vai ir vēl kāda cita kandidāte? Nē? Nu, tad tādā gadījumā, lūk, mums ir viens kandidāts otrā vicepriekšādātāja amatam, un tas ir Žanmarī Kavadas kungs. Nu, ņemot vērā šos apstākļus, gribu vaicāt viņam, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanas. Tas gan šķita visai redzami, bet tik un tā. Jā. Jā, tagad man ir daudz vienkāršāk teikt, jā, ņemot vērā, ka mans kolēģis pavisam publiski izvirzīja manu kandidatūru. Ļoti labi, tātad jūs esat piekritis, lieliski. Bet tādā gadījumā varam ievēlēt Kavdats kungu raklamāciju, jā. Thank you very much. Liels paldies! Un lūkšu arī jūs nākt šurp un ieņemt savu vietu šeit uz podiuma. Tā lai varam virzīties uz priekšu un pāriet pie trešā vicepriekšādātāja, trešā priekšādātāja vietnieka ievēlēšanas. Kolēģi, vai jūs izvirsiet kandidatūru? Jā, kolēģi, tautas partijas vārdā priecājos likt jums priekšā mūsu kandidātu, un tas ir Aksels Foss mūs, ļoti pieredzējis kolēģis. This announcement, uh, does Mr. Foss. Aksels Foss, vai viņš piekrīt šai, kandida šai kandidatūrai? Jā. Ok, thank you. Uh, thank Aksels Voss, jā. Vai ir vēl kāds kandidāts trešā vicepriekšādātājām? Vadam, nē, lieliski, tad ievēlēsim Akselu Vossu ar aklamāciju. Thank you very much. Liels paldies. Nu tad Foss, Fosakungs varētu ieņemt vietu šeit uz podījuma, lūdzu. Un visbeidzot, kas nav maz nozīmīgi, ievēlēsim ceturto priekšādātāju vietnieku. Regners kundze. Šajā. Paldies priekšādātāju, es jau teicu gan iepriekš, mēs vēlamies likt priekšā uh, mūsu kolēģi Delvo Stēres um, kundzi kā kandidāti 4. vicepriekšādātāja amatam. Uh, thank you. Paldies. Vai Delvo Stēres kundze piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā. Jā. Es atvainojos jau iepriekš, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu, saka priekšādētājs. Tātad jūs piekrītat vai kādi citi kandidāti? Ceturtā vicepriekšsādātājiem tam nē, tādu nav. Nu tad ievēlēsim Delvo Steras kundzi ar aklamāciju. Un gribētu arī jūs lūgt ieņemt vietu, bet vai tad šeit vēl ir brīvi krēsli? Šķiet, ka nē. Yes, please, there is one. Nē, nē, tomēr būs arī jums krēsls. Nāciet viens šurp. Mhm. Okay. Thank you very much. Tātad, liels paldies kolēģi par šo ļoti straujo procesu. Bez aizķeršanās, un mans pēdējais paziņojums jums ir šāds. Mūsu nākamā sanāksme notiks 10. jūlijā, pulkstens 9. no rīta. Liels paldies, un līdz ar to sanāksme ir slēgta.